Will... Draugi, sāksim sanāksmi. Ir desmit pār deviņiem. Es biju cerējusi, ka būs pilna zāla deputātu, bet uh, es domāju, ka tie, kas ir ieradušies, uzdos uh, skarbus un gudrus jautājumus komisijas vicepriekšsādātājiem pēc tam, kad eh, viņš eh, mums būs sniedz savu ievadrunu. Kā jūs zināt, tad eh, šī ir daļa no struktūrētā dialoga. Mums arī vicepriekšsādātājs Dombrovskis bija ieradies un Taisens kundze maijā. Un tagad mēs sveicam šeit uh, Jirkī Katainen komisijas vicepriekšsādātāji. Tas arī viss ievadvārdī jums vārds, Katainen kungs, lūdzu. Lielas paldies. Priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, liels paldies, ka ielūdzāt mani atkal uz šo komitejas sanāksmi. Es, es labprāt uzklausīšu arī jūsu viedokli, ne tikai jautājums no jums. Uh, Um, par dažādiem jautājumiem un um, prioritātēm. Sākumā gribētu pateikt pāris vārdus par uh, baltās grāmatas procesu. Ko es parasti saku, tad, kad es apmeklēju dalību valstis, um, partneriem un arī valdībām ir svarīgi saprast, ka tik līdz Eiropas Savienība atstās apvienotā karalistas, tas nenozīmē, ka mēs turpināsim tā, it kā nekas nebūtu noticis. Uh, Mums ir tiesības radīt jaunu 27 eh, valstu Eiropas Savienību, un tā būs atšķirīga. Kaut kad rudenī pēc dažiem mēnešiem būs eh, procesa vidus, eh, kad virzīsies uz priekšu vairākas politikas jomas Eiropas monetārā savienība, sociālā dimensija un aizsardzība ir trīs sektori, kuros mēs varam um, gaidīt dalību valstu politisko grupu priekšlikumus uh, un mēs esam tāda dinamiska procesa vidū, un tas ir tiešām tā uzmundrinoši. Vēl pirms gada, pirms dažiem mēnešiem mēs bijām eksistenciālas krīzes vai pat vairāku krīžu uh, situācijā, un visa Eiropas Savienība, institūcijas un cilvēki, kas strādāja um, Eiropas nākotnē, mēs visi bijām tādā krīzes pārvaldības režīmā, proti, kā saglābt to, ko var saglābt, kā ietaupīt, un um, daži varbūt domāju, vai tas ir integrācijas beigu sākums, bet izskatās, ka tā nav. Arī ārējie izaicinājumi ir ietekmējuši tagadējo situāciju. Mans personīgais iespējas ir tāds, ka ārējie izaicinājumi mūs saliedē. Uh, Nu jā, mēs redzam, ka situācija ir diezgan traka, un tad cilvēki gaida, lai būtu atbildīgi lēmumu pieņēmēji, kas tic daudzpusējībai, uz noteikumiem balstītai tirzniecībai, sociālai tirgus ekonomikai, kas vēlas uh, īstenot uh, un veidot globalizāciju, kas pārstāv vērtības, nevis tikai intereses. Un ir jābūt uh, zināmiem politiskajiem spēkiem pasaulē, uz kuriem var paļauties. Un patiesībā tas ir bijis diezgan iedrošinoši uh, uzņemt šādas delegācijas un tikties arī ar cilvēkiem ārpus Eiropas, daudzās uh, Āzijas un arī uh, uh Persijas līča valstīs un uh, Dienvidamerikas valstīs. Uh, ir tāds viedoklis, ka tagad uh, viņiem ir jāpadziļina saiknes ar Eiropu, jo viņi piekrīt mūsu redzējumam par to, kā vajag risināt lietas. Pat ja mums ir dažkārt uh, domstarpības pēc būtības, vai arī ir vairākas lietas, uh, kurās. Um, Um, mēs uh, vienojamies pāri partiju dalījumam uh, un raugāmies nākotnē līdzīgi. Tāpēc es esmu priecīgs, ka mēs esam uh, atstājuši šo krīzes pārvaldības režīmu, cīnoties ar sakām, un esam sākuši skatīties nākotnē Eiropā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi diskutēt par Eiropas nākotni, ko mēs no tās sagaidām Mums ir jāiedrošina mūsu pilsoņi, lai viņi mums teiktu, ko viņi sagaida no Eiropas. Viņiem eh, nav uh, obligāti jāzina, kāds ir atšķirības starp institūcijām, jo tas ir diezgan sarežģīti, bet galvenais ir uh, iedrošināt dalībvalstu valdības, nacionālos parlamentus un arī pilsoņus teikt mums, ko viņi sagaida no Eiropas, vai viņi gaida lielāku drošību, uh, lielāku sociālo taisnīgumu, vai kas tas ir, ko viņi sagaida. Jūs visi apzināties, ka mēs esam publicējuši balto grāmatu un arī vairākus pārdomu dokumentus. Gribu īpaši uzsvērt eh, globalizācijas uh, izmantošanas dokumentu, jo tur uh, tiek sniegts uh, komisijas viedoklis par to, kā mums vajadzētu uh, rīkoties globalizācijas apstākļos. Un arī viens dokuments vēl par sociālo dimensiju. Globalizācija un tehnoloģiskās izmaiņas maina mūsu dzīvi eh, nebijušā ātrumā. Eh, jā, varbūt, ka mums Eiropā ir vilinājums centies eh, pret to cīnīties, ieraujoties savā uh, uh, nacionālajās robežās, bet uh, tas um, tā nav. Mums vajadzētu veidot globalizāciju atbilstoši mūsu vērtībām un interesēm. Mums vajadzētu izmantot globalizāciju, um, tirgus, tehnoloģisko progresu, lai virzītu uz priekšu mūsu uh, vērtības, tiesību aizsardzību un uzlabot cilvēku dzīvi. Globalizācija ir Eh, arī satraukuma avots mūsu pilsoņiem, tāpēc ir svarīgi uh, risināt šos jautājumus un parādīt, uh, kā mēs varam savā labā izmantot šo fenomenu. Tas parāda, ka Eiropas uh, ekonomika, uzņēmumi un pilsoņi var iegūt no globalizācijas. Cilvēki var dzīvot, strādāt, mācīties citās valstīs, var ceļot, viņi var uh, Uh, komunicēt uh, tiešsaistē, internetā viens ar otru, mainīties ar idejām, un, un uh, arī studenti var klausīties lekcijas tiešsaistē, piemēram, vadošajās pasaules universitātēs. Valstis var uh, um, strādāt racionālāk, specializējoties uh, E, izmantojot e, apjomu ietaupījumus globālajos tirgos, kompānijām ir pieejas startautiskiem tirgiem un Eiropas eksports ir pieaudzis, jo visā pasaulē ir pieaudzis pieprasījums pret kvalitatīvām precēm. Un ne tikai lielie uzņēmumi, bet arī MVU. 80% no mūsu eksportētājiem Eiropā ir MVU, un e, katrs miljards eiro eksporta uh, uztur 14 tūkstošus uh, darba vietu Eiropā. Jā, protams, šie labumi nav automātiski un tie arī nav uh, vienlīdzīgi sadalīti starp Eiropas uh, reģioniem un pilsoņiem. Izmaksas um, bieži vien ir lokalizētas un uh, um, ir nozars, kas cieš vairāk. Un pieprasījums pēc uh, Um, prasmīgas darba spēka ir pieaudzis un mazāk ir vajadzīgi nekvalcēti darbinieki. Un tas nozīmē, ka uh, cilvēkiem ir jāiegūst jauns prasmes, lai uh, atrastu darbu. Bet svarīgi ir teikt arī, ka pati globalizācija par sevi nerada uh, zaudētājus un uzvarētājus. Tas ir atkarīgs no tā, kā globalizācija tiek veidota. Un tāpēc ir svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu vienota uh, lai varētu ietekmēt globalizācijas virzību. Mums ir uh, iespēja veidot globalizāciju saskaņā ar mūsu vērtībām un uh, noteikumiem, jo īpaši mēs runājam par uz noteikumiem balstotu tirzniecību. Atšķirības starp uh, mazāk un vairāk attīstītiem reģioniem var paplašināties, ja uh, netiks investēts e, izglītībā, ir jābūt jaunām prasmēm un jāveic e, gudrs regulējums. Ir svarīgi būt vienotiem, lai padarītu mūsu sabiedrības noturīgākas. Pirmkārt, e, tam ir arī tāds ekonomisks aspekts, raugoties uz ārpusi, mūsu ekonomika ir jāuzlabo savu konkurētspēju globālajos tirgos, jo tas ir pamats labām darba vietām un mūsu labklājībai. Uh, bet noturība, tā ir arī iekšēja dimensija mūsu sabiedrībās, mūsu pilsoņiem, tāpēc mums ir jāveicina investīcijas izglītībā un prasmēs. Mūža izglītība ir svarīga pieeja augsta līmeņa izglītībai un apmācībai ir augsta prioritāte, lai pienācīgi sadalītu labklājību sabiedrībā un radītu iespējas visiem. Uh, Kamēr mums eh, būs eh, būtisks atšķirības izglītības kvalitātē, jo īpaši eh, skolotāju apmācības kvalitātē mēs nebūsim pietiekami izturīgi, pietiekami noturīgi. Mēs nevaram sagaidīt ilgtspējīgu un salāgotu sabiedrību, un tāpēc es gribētu likt īpašu uzsvaru uz skolotāju apmācības kvalitāti. Uh, Un tas man novad pie prasmēm. Kā jūs zināt, tad um, pagājušajā nedēļā mēs uzsākām jaunu uh, darba kārtību par prasmēm. Eiropas Savienībā mēs aicinājām visu līmeņa iestādes, uh, arī pilsonisko sabiedrību uzņēmumus, darba devējus, darba ņēmējus strādāt kopā, lai uzlabotu prasmes Eiropā un turētos līdzi uh, straujajām darba tirgus uh, izmaiņām un vajadzībām. Uh, prasmju darba kārtības mērķis ir nodrošināt, lai cilvēkiem būtu pareizās prasmes, lai e, tiktu galā ar straujām, dažkārt negaidītām izmaiņām mūsu sabiedrībā. Nav pretrunu starp e, tām prasmēm, e, kas cilvēkam ir vajadzīgas, lai viņš būtu labs uzņēmējs un arī atrast labu darbu un strādātu. Cilvēkiem ir jābūt aktīviem pilsoņiem un arī labi integrētiem sabiedrībā. Uh, prasmju darbkārtības ietvarā um, komisija jau ir iesniegus vairākus priekšlikumus um, par prasmēm, lai uzlabotu to kvalitāti un atbilstību, redzamību un uh, salīdzināmību. Un tagad gribētu pievērsties Eiropas sociālo tiesību pīlāram. Kopā ar pārdomu dokumentu par sociālo dimensiju mēs arī pieņēmām Eiropas uh, sociālo uh, tiesību pīlāru. Uh, Proti pamatprincips ir tāds, ka Eiropas integrācijai būtu e, jānovērt pie sociālā progresa, un tas ir bijis veiksmīgs process. Mūsu sociālais modelis ir veiksmīgs. Eiropā ir visvienlīdzīgākā sabiedrība pasaulē, un tas ir padarījis mūs noturīgus. Pēdējo desmit gadu laikā uh, Um, nodarbinātības atšķirības starp sieviešiem, sievietēm un vīriešiem samazinājusies par 30%. Mēs esam ceļā uz um, lielāku nodarbinātību. Tie ir 232 tūkstoši, es atvainojos, miljoni cilvēku Eiropā, kas ir nodarbināti. Tas ir augstākais skaitlis, kāds jebkad ir bijis. Bet ir arī izaicinājumi - strauja digitalizācija un mūsu sabiedrības novecošana. Uh, Ja netiks risināti šie jautājumi, tas apdraud mūsu sociālā modeļa efektivitāti un um, tas var radīt um, pastāvošās nevienlīdzības vēl lielākas. Eiropas sociālo tiesību pīlārs piedāvā vadlīnijas, kā uzlabot uh, nodarbinātības un sociālās politikas Eiropā, lai tās būtu piemērotas uh, globalizācijai. Labāka globalizācijas ieguvumu uh, sadalīšana kopā ar eh, sociālajiem ieguvumiem, eh, tas padarīs cilvēkus eh, noturīgākus pret pārmaiņām, uz sabiedrību noturīgāku. Sociālā iekļautība, tā skaitā šeit jāpiemina migranti, tas palīdzēs uh, stiprināt sociālo kohēziju. Tagad dalībvalstu ziņā ir uh, pārņemt vadību strādājot pie šiem izaicinājumiem un strādājot pie savām sociālā nodrošinājuma sistēmām. Mums nevajadzētu aizmirst, ka politikas, kas uh, um, dod visiem ieguvumus, prasa arī investīcijas, un to var finansēt tikai uh, ar uh, konkurētspējīgas ekonomikas starpniecību. Tas vēlreiz parāda, cik svarīgi ir uh, Eh, saprast to, ka eh, ekonomikas izaugsme un sociālais progress iet roku rokā. Eiropas semestri mēs turpināsim īstenot ar dažādiem principiem. Tas balstīsies jau uz uh, sasniegto um, sociālo saturu Eiropas semestrī, un uh, tur ir stiprināta šī sociālā dimensija. Ļaujiet man pāris vārdus pateikt uh, par Eiropas uh, uh ekonomikas uh, koordinācijas pusgadu. Šā gada um, valstu ieteikumi fokusējas galvenokārt uz iekļautību, jo nevienlīdzība ne tikai sašķeļ uh, mūsu sabiedrību, bet uh, arī uh, nāk par sliktu ekonomikai. Investīcijas ir ļoti svarīgas. Um, ir jāsasniedz labāks un vairāk darba vietas Eiropai, tā joprojām būs prioritāte. Pārkvalifikācija un nu, jaunas prasmu iegūšana ir ļoti svarīga, tehnoloģiskais progress prasa reformas, lai uzlabotu pieeju kvalitīvai izglītībai un apmācībai, tā skaitā profesionālajai izglītībai un mūža izglītībai. Šādas reformas veicina uh, Eh, darbņēmēju nodarbinātības iespējas un nodrošina darba devējiem eh, darba ņēmējus ar eh, vajadzīgajām prasmēm. Eiropas iedzīvotāji noveco, Un tas liek papildus slogu uz sociālajām sistēmām. Mēs rekomendācijās aicinām veikām, veikt pensiju reformas, darba tirgus un veselības aprūpas politikas reformas, lai nodrošinātu, ka visi var droši piedalīties darba tirgu. Nabadzības samazināšana un ieņēmumu nevienlīdzības samazināšana var tikt sasniegta, uzlabojot minimālo um, uh, ieņēmumu garantijas. Un to var izdarīt arī novēršot nevienlīdzību iespēju līmenī un nodrošināt uh, vienlīdzīgāku pieeju uh, izglītībai, apmācībai, mājokļiem, bērnu aprūpai, veselības aprūpas sistēmai un tā tālāk. Uh, pamatieņēmumu eksperiments 2015. gadā tika ieviests Somijā ar mērķi rast veidu, uh, Eh, pārveidot sociālās drošības sistēmu, eh, atbildot uz izmaiņām eh, darba tirgu. Šis eksperiments arī cenšas saprast, kā šo sistēmu padarīt efektīvāku, sniedzot stimulus meklēt darbu saskaņā ar valstu ieteikumiem Somijai. Somijas pabalstu sistēma šobrīd ir tāda sarežģīta, tur ir dažādi pabalsti. Uh, un eh, tas zināmam grupām nāk par sliktu. Pilotu pētījums būs ļoti informatīvs, lai saprast šādas schēmas ietekmi um, un kā tas ietekmē cilvēku vēlmi vai nevēlēšanos strādāt. Komisija Uh, joprojām uh, liks uzsvaru uz prasmēm, uz darba spēku mobilitāti, Un tagad uh, eh, dalību valstīm ir uh, jāveic šie pasākumi. Ja mēs vēlamies uh, augt un attīstīties uh, globalizētā pasaulē, tad mums ir vajadzīga spēcīga ekonomika ar uh, um, attīstītu un vienlīdzīgu sabiedrību. Paldies! Liels paldies par šiem ievadvārdiem! Ir uh, vairāki koordinātori šeit, bet es tik un tā sākšu ar tiem, kas ir šeit. Dažas minūtes katram, un pirmais būs Beker kungs, un pēc tam Kalvežam Bonkungs. Thank you very much, Mrs. President. Paldies priekšsēdētājiem. Prieks uh, uh, apzināties, ka šī, šai komiteja sanāksmē sako līdzi arī tūkstošiem eiropiešu visā, visās Eiropas Savienības valstīs, jo mūsu sanāksmē tiek straumēti, neaizmirsīsim par to. Uh, paldies, uh, Katānena kungs, uh, par jūsu skaidru solījumu un signālu sociālās Eiropas virzienam. Uh, Ar struktūrētā dialoga palīdzību mēs arī rūpējamies par sociālo Eiropu. Mēs uh, vēlamies ievērot subsidiaritāti. Un es domāju, ka šāda attīstība būs visnotaļ iespējama. Paldies, ka runājāt arī par globalizāciju. Eiropa jābūt konkurētspējīgai no vienas puses, kā jūs teicāt, no otras puses Eiropa jāuzņemas vadoša loma, kā sociālai savienībai. Izglītība, apmācība, kvalifikācijas. Cilvēkiem jākļūst darba ņēmējiem, jākļūst attraktīviem darba devēju acīs, īpaši jauniešiem. Jo jaunieši, protams, ir turpmāko panākumu ķīla. Uh, Tas ir ļoti svarīgi. Tātad pāris jautājumu no manas puses. Eiropas uh, uh, revīzijas palātas uh, uh, īpašais ziņojums par jauniešu garantijām liecina par to, ka pagaidām rezultāti nav tik labi šai politikai, un uh, tajā vainojama atsevišķo valstu valdība, kas nav pietiekami ambicioza. Tātad Eiropas Savienība labi pastrādājusi, bet dalība valstis to neīsteno. Vai komisija domā par labāku finansējumu jauniešu bezdarba apkarošanai un arī par to, kā nodrošināt labāku jauniešu iniciatīvas, jauniešu nodarbinātības iniciatīvas īstenošanu? un konkrēti par uh, spiedienu izdarīšanu uz dažām valdībām. Nākamais jautājums - darba apstākļi mainās. Mūsu pasaule ir tāda mainīga, un um, mēs uh, visu laiku pielāgojamies un pielāgojam arī mūsu darbu un dzīvi un arī politiskos aspektus. Un nu, ko tad komisija domā par šā, šo pielāgošanu Eiropas līmenī? Kā tā izskatās? Vai jums ir konkrēts idejas, arī laika grafiks varbūt izstrādāts jau? Runājot konkrētāk par eh, darba tirgus digitalizāciju un sociālo aspektu. Nākamais jautājums ir par sociālo tiesību Eiropas pīlāru, kas ir uh, ļoti svarīgs eh, projekts ar 20 principiem un eh, vienu likumdošanas priekšlikumu par eh, profesionālās un privātās dzīves apvienošanu. Tagad jautājums ir, kāds juridisks status var būt šīm pīlāram? Kāds šis status ir šobrīd? Un uh, Tad par šo statusu varbūt vairāk varat painformēt. Un ko varam sagaidīt turpmāk no komisijas? Noslēgumā man liels prieks par dialogu ar komisāru Taisenu, un to es arī skaļi un godīgi vēlējos paust. Un paldies! Un paldies, Evelina Regnera, tagad aizstās Šteinroks kundze, lūdzu. Paldies, paldies arī komisāra kungam, vicepriekšsēdētāja kungs, par jūsu labi pārdomātajiem mm, relevantiem vārdiem par sociālo politiku, kurai varam uzticēties. Pagaidām Eiropas Savienībā labāk labklājība vērojama tādās valstīs, kur arī visvairāk attīstīts uh, sociālis modelis. Tātad elastīgums un drošība viens otru papildina un uh, piedāvā vislabākos rezultātus. Mums ir iekšēja tirgus koncepts, kas um, uh, liek pārdomāt atsevišķas lietas brīvības no vienas puses, tātad elastīgums, no otras puses gan mums ir stingri um, reglamentēta darba likumdošana, nodokļu sistēma, nu, katra dalība valsts to reglamentē atsevišķi. Un, uh, diemžēl, šajās jomās uh, nevienlīdzība visu laiku pieauga, tā kā komisijai uh, jābūt aktīvai šī momentā, domājiet uh, plašāk, uh, globālāk, runājot par uh, sociālo pīlāru. Tas ir tāds jums ieteikums no manas puses, un tad jūs runājat par um, situāciju, par atšķirības starp vīriešiem, sievietēm darba tirgu. Nu, mēs taču nedzīvojam 1960. gadā, bet gan 2017. un, nu, no, Nav ko gaidīt. Eiropas Savienība jau daudz ko panākusi, lai mazinātu šo, šīs nevienlīdzības, šo plaisu, varētu pat teikt. Un, un tagad uh, mums ir konkrēta likumdošana, mums ir uh, antidiskriminācijas direktīva, kas nu, kādu laiku ir iesaldēta, ar kuru nekas nenotiek, mēs visi par to zinām. Nākamais punkts uh, - pienācīgi darba apstākļi. Mēs jau ilgi gaidām normatīvo ietvaru. Mēs redzam, ka cilvēki dodas prom. Un komisijai tagad jādara vairāk, lai pirmkārt tiktu apkarota nabadzība ar nabadzības apkarošanas stratēģijas palīdzību, lai uh, tiktu ieviestas bērnu garantijas. Uh, tās ir uh, jāatspoguļo likumdošanā, un tad arī šie pienācīgi darba apstākļi Eh, domājot tieši par sociālo jomu. Tam arī jākļūst kaut kam ļoti konkrētam, konkrētam produktam, pakalpojumam, kas tiek piedāvāts un kas faktiski maina cilvēku dzīvi. Nākamais jautājums. Kā izskatās ar sociālo nodrošinājumu? Mm, mēs eh, redzam eh, ka mums ir vairāki priekšlikumi, arī īpaši 883 regula, tad nosūtītie darbinieki, daudz kas par darba apstākļiem, nu, tad vajadzētu domāt arī par sociālajām garantijām. Protams, sociālais nodrošinājums ir valstu kompetence, bet arī šeit komisijai vajadzētu rīkoties, ņemot vērā mūsu digitālo darbu kārtību. Uh, Kāpēc mums nevarētu būt tāda digitālā sociālās apdrošināšanas karte un um, katra darbņēmēja situācija varētu ar vienu klikšķi tiešsaistē viegli pārbaudīt un redzēt, vai viņš vai viņa ir apdrošināts, uh, ko dara darba devējs, vai tiek maksāts par šo cilvēku, vai viņam ir tiesības. Ko jūs plānojat šai ziņā? Tieši tagad uh, sasaukuma perioda beigās eh, jānāk klājā ar priekšlikumiem, kas tiešām tverami materiāli, kas kaut ko reāli piedāvā pilsoņiem. Paldies, Kalvē Šambonkungs. Paldies, man priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētājs kungs. Man ir tikai daži punkti, ko vēlos pieminēt. Vispirms jauniešu bezdarba apkarošana, kas ir viena no mūsu prioritātēm. Šī ir, var teikt, mūsu galvenā prioritāte. Jautājums ir, vai mēs pietiekami darām, lai apkarotu jauniešu bezdarbu, bet uh, nav nekāda jautājuma par to, ka tā ir un paliek mūsu prioritāte. Jo uh, jaunieši mūsu sabiedrībā ir uh, Eiropas nākotne, tā ir vienkārša realitāte, kurā ir jāpieņem, līdz ar to jāapkaro jauniešu bezdarbs. Un kas notiek faktiski? Mums uh, jāuzlabo piekļuvei izglītībai, arot izglītībai, apmācībai, un mums jāparedz labāks finansējums šiem pasākumiem. Komisijai jāinvestē daudz vairāk. Šīs investīcijas jāskata kā ilgtermiņa investīcijas paralēli. Mums uh, vajadzētu cīnīties pret uh, jauniešu atstumtību. Uh, daudz jauniešu nonāk um, sabiedrības perifērija, tiek atstumti, nevar uh, pieslēgties darba tirgumu. Jāpalīdz arī viņiem. Tā tad jauniešu bezdarba apkarošana. jāpiedāvā konkrēti produkti šiem jauniešiem. Arī Eiropas semestri ietvaros jābūt ambiciozākiem. Nepieciešams augsta līmeņa investīcijas ne tikai izglītībā vai apmācībā, bet arī tādas tvaramas iniciatīvas, teiksim, kas saistītas ar fiskālo politiku un pārdalīšanu, varbūt eh, tādu fiskālo politiku, kas ehm, ļauj radīt jaunas darba vietas, jo jaunieši nevar atrast darbu, un tā ir milzīga problēma. Es nerunāšu ilgi, bet tomēr par sociālo pīlāru man ir ko piebilst. Ļoti labs projekts. Parlaments eh, to viennozīmīgi atbalsta. Uh, bet mums jāsaprot, ko vēlamies panākt ar šo uh, projektu. Runa nav uh, tikai par nevienlīdzības apkarošanu, runa ir par efektīvāku sociālo politiku, kas tiks arī īstenota par pienācīgu dzīves apstākļu nodrošināšanu, par iztikas nodrošināšanu visiem eiropiešiem. Nu, šajā kontekstā, protams, jāskata tāda uh, tādas nevienlīdzības, eh, kas pastāv sabiedrībā, nosūtīto darbinieku situācija, tā tālāk. Bet jāparūpējas par labu pamatu Eiropas līmeņa sociālajai politikai, eh, kas būs taisnīgs un nediskriminējošs. Un tas ir pirmais mērķis, ko Eiropa var darīt, lai šo mērķi panāktu nepieciešama iekļaujošāka sabiedrība, nevienlīdzība apkarošana un uh, tiesību garantēšana, arī finanšu solidaritāte jānodrošina un jāpadomā, kā to faktiski izdarīt. Mums ir Eiropas aizsardzības fonds. Nu labi, lai tā būtu. Mums ir fonds lai glābtu bankas labi, bet kā tad mums var nebūt fonda, lai apkarotu bezdarbu? Tas ir bezatbildīgi un neilgtspējīgi. Un, tad politiķi to arī nevar loģiski izskaidrot. Nākamais jautājums ir par subsidiaritāti. Tas ir labs princips, protams, no tā nevajag atteikties, bet tas nevar kļūt par ieganstu, lai pamatotu esošas nevienlīdzības. Dalību valstīm, juridiskiem dienestiem jāsanāk kopā un jāvienojas par politiku, lai šīs nevienlīdzības beidzot izlīdzinātu. Jūs runājat par pamat uh, ienākumu, es runātu par minimālo ienākumu. Un tā nepieciešama tāda pakāpeniska pieeja. Grūti būs nodrošināt pat šo minimālo ienākumu visiem. Un savukārt eh, pamatienākums kā tāds universālais eh, pamats, nu, tas ir vēl sarežģītāk, nu, bet vismaz par minimālu ienākumu var runāt un eh, īstermiņā tā varētu būt mūsu nākotnē. Paldies, vai Rina Roņaka arī vēlas runāt? Jā, paldies. Lielas paldies par mm, to, ka atnācāt šodien, pastāstījāt par komisijas un jūsu plāniem. Man interesē sociālais eh, pīlārs un saikne ar Eiropas semestri. Uh, sakarā ar Eiropas semestrī skanēja dažas uh, prasības, runājot par bērnu nabadzības apkarošanu, sociālo nevienlīdzību apkarošanu un darba vietu radīšanu. Jūs šos jautājumus arī risināt ar sociālā pīlāra palīdzību. Bet vai tad sociālajam pīlāram tagad ir lielāka nozīme salīdzinot ar Eiropas semestri, vai tomēr Tās ir līdzvērtīgas koncepcijas un projekti, un tas ies roku rokā. Tā var sakot, vai nav pretrunas starp semestri un sociālo pīlāru, un ja pretrunas ir, kurš tad būs uzvarētājs? Nākamais jautājums, vai kaut ko citu jūs vēl paredzat darīt? Jūs pastāstījāt par vienu likumdošanas priekšlikumu, bet vai komisijā plāno ko citu ko saka arotbiedrības par protokolu. Darba ņēmē tiesībām jādominē uh, salīdzinot ar iekšēja tirgus uh, uh, lietām. Es jau sen zinu, ka arotbiedrības pieprasa sociālo protokolu. Ko par to domā komisija? Nākamais jautājums - sociāla ekonomika, uh, ekonomika, kas uh, uh pārdala resursus. Ko jūs šeit vēlaties darīt? Te darba ņēmējiem, darba devējiem, protams, ir atšķirīgi viedokļi. Darba devēja uzskata, ka uzņēmējiem te ir pavisam cits redzējums, bet kā pasargāt darba ņēmēja tiesības un tieši par šo platformu ekonomiku. Paldies, uh, Pimenta Lopes. Paldies, uh, priekšsēdētājiem. Atvainojiet, Ribeiro kundze runā šobrīd. Paldies vicepriekšsēdētājiem. Jūs uh, savā runā, savā uzrunā pievērsāties cilvēku likteņiem. Tas ir ļoti labi. Tā bija tāda humanistiska, var teikt, uh, pozīcija. Uh, un krīzes apstākļos tieši arī vajag domāt visu pirms par pilsoņam, jo galu galā Eiropa ir pilsoņam, pilsoņu kopums. Un par to nevajadzētu aizmirst. Un man tieši par to ir arī jautājums. Mēs eh, padziļināti strādājam eh, dažādos līmeņos, eh, dažādās darba grupās, arī horizontālie Uh, lai izcīnītu šo sociālo pīlāru, šo sociālo politiku. Bet pilsoņi par to neko nezina. Un, uh, kad tiek pieņemts labs likums, no kura gūst labumu pilsoņi, bieži viņi nemaz neapzinās, ka iniciatīva nākusi no mums, jo bieži uh, laurus uh, piesavinās uh, valdības. Jo, lūk, viss, kas, visu, visu labo, kas nāk no Eiropas, eh, mēs nacionalizējam, kā teica Barozo kungs, un eh, viss eh, sliktais, kas nāk no Eiropas, nu tā jau tiek vainota tikai un vienīgi Eiropa, skaidra lieta. Un tagad šī tendence ir jāmaina. Un kā to darīt? Informēt pilsoņus par labajām lietām, ko viņam piedāvā Eiropa. Tad tieši runāt ar pilsoņiem. Un, piemēram, lauksamniecības atbalsta fonds. Viss šis atbalsts, ko saņem lauksamnieki, vai tas nāk no valdībām? Nē. Lauksamniekiem tas jāapzinās, tas nāk no Eiropas. atbalsts bezdarbniekiem, atbalsts eh, jauniešiem bez darba, kad jaunietis eh, iziet apmācību kaut kur. Nu, to viņam piedāvā Eiropa, nevis Nacionālā valdība. Lūk, nu tad jāpropēs par tādu komunikācijas stratēģiju, kas liks pilsoņiem saprast, uh, Eh, no kurienes eh, nāk šie labumi, lai cilvēki neskatītu Briseli kā tādu mm, birokrātijas monstru, ko pilnīgi abstraktu un uh, nesaprotamu. Nu, tad arī tāda piezīme mums ir uh, aizmirsta Eiropa, novērtām atstātā Eiropa, par ko neviens nerūpējas. Uh, paskatieties, kas notiek Portugālē Jau tagad uh, 104 Portugāles iedzīvotāji gāja bojā ugunsgrākos un simtiem ir ievainoti. Un es vēlos pateikties eh, komisijai eh, par jūsu lepniem vārdiem, atbalsta vārdiem eh, Portugāles iedzīvotāju adresē. Bet tāpat laikā nevajadzētu aizmirst, ka Ir daļa sabiedrības Portugālē, kas ir praktiski aizmirsta. Un tagad, eh, plānojot sociālo politiku, vajadzētu parūpēties arī par šiem novērt atstātiem cilvēkiem. Eh, vajag eh, viņus izvirzīt kā mērķa grupu, viņi ir ārkārtīgi ievainojami, nu, tad jāprūpējas par šiem reģioniem. Uh, kas varbūt ir attāli reģioni, perifēri reģioni. Mm, nevajadzētu ignorēt šos cilvēkus. Lūk, mums ir kohēzijas politika, tieši tam tā ir domāta. Bet es ceru, ka nākamajā finanšu perspektīvā, nākamajā daudzgadu finanšu schēmā mēs eh, tomēr eh, parūpēsimies par pilsoņu Eiropu. Un eh, tāda mums nevar būt, ja mēs rūpēsimies par katru pilsonu, lai kur viņš neatrastos. Paldies! Paldies, Havi Lopes tagad. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms liels paldies komisijas vicepriekšsēdētājiem par viņa skaidrojumiem. Daudzam es varu piekrist. Tagad situācija ir cerīga pēc daudziem smagiem krīzes gadiem, bet eh, mm, šobrīd mūsu priekšā ir gan iespējas, gan izaicinājumi. Eh, sociālā darba kārtība, horizontālā pieeja, eh, darba tirgus reformēšana. Tas viss jādara, jāuzņemas atbildīgā veidā. Ieklausoties pilsoņu balsīs un saprotot, ko sagaida pilsoņi. Pilsoņi vēlas efektīvāku Eiropas Savienību, bet mēs redzam, ka tieši šai jomā daudz kas nav noticis. Un, uh, tieši ekonomikas jomā eh, daudz nedarbojas tā kā plānots. Eiro situācija, mūsu Eiropas uh, valūta, un tad arī drošība. Drošības situācija ļoti destabilizējoša šobrīd pilsoņiem līdz ar to jādzīvo ar bailēm. Nu, nav tikai Eiropā šīs bailes. Um, principā tagad visā pasaulē situācija ir ļoti saspīlēta, bet uh, mums ir tomēr jādomā vispirms par Eiropu, par attiecīgiem mehānismiem, lai labotu situāciju. Mums ir uh, institucionālā programma izstrādāta, mums ir instrumenti, mums ir idejas, arī sociālais pīlārs un Eiropas semestris. Skaidri jāpasaka, ko vēlamies, jānoformulē mērķi un jāpadomā, kā tie īstenojami. Arī dalībvalstu palīdzību jo šis uh, atsaucas ietvars uh, mums ir arī sociālajam pielaram. Tagad runa ir par īstenošanu. Konkrēti ieviešanas pasākumi. Darba apstākļu direktīva, piemēram, to visu nosaka. Bet droši vien tur arī ir šīs bailes, nu, tāpēc, ka tas tik gludi netiek īstenots. Un tad arī bezdarbs un uh, bērnu nabadzība, šīs nevienlīdzības, kas pastāv Eiropā, tas viss ir jāapkaro. Nākamais punkts ir Eiropas semestra labāka struktūrēšana. Tieši pie īstenošanas jāpiestrādā. Tas ir tā tāds uh, pavadošs pasākums uh, sociālajai pusi. Tad īstenošanai pilnīgi noteikti atslēga vārds. Nākamais punkts uh, - nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzība apkarošana. Tiešām ilgi uh, Mēs par to runājam, pieprasām minimālo ienākumu bezdarba līmeņa apkarošana, tas ir samazināšana Eiropā. Varbūt komisija tomēr varētu vairāk pastāstīt par saviem plāniem šeit. Nu, mums nu, praktiski nu, pāris gadi tikai, lai panāktu kaut ko konkrētāku. Citādi mēs to ļoti nožēlosim. Labi, divi runātāji ir manā sarakstā. Uzklausīsim varbūt viņus, un pēc tam būs atbildes. Labi, tad Kunavas kundze. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu jums teikt paldies, vicepriekšsēdētāji kungs, par to, ka esat atnācis pie mums šodien, lai ar mums debatētu. Šo diskusiju laikā jo mēs vēlamies saprast, kāda jūsu nākotnes darba programma, kāda ir jūsu mērķi, priekšlikumi. Jūs teicāt, ka nodarbinās jautājums ir ļoti svarīgs. Gribētu jums arī sniegt informāciju par iniciatīvu, jo vairāk sociālo lietu ministri padomē ir uh, uzsākuši. Mums ir uh, Grieķijas ministrs, kas uh, sagatavo priekšlikumu saskaņā ar kuru izdevumi kas ir eh, paredzēta nodarbinātības eh, programmām, ka tās var finansēt vai nu ar sociālajiem fondiem vai citiem fondiem, un eh, tāpat tos vajadzētu izreikņot ārā no deficīta summām, ņemot vērā stabilitātes paktu. Tas mums ļautu stiprināt nodarbinātību, kas cieši no tāpības pasākumiem, un tas mums arī ļautu īstenot savā veidā cilvēkiem ļaut izkļūt ārā no nabadzības. Gribētu jautāt, vai jums ir kāda padoma, ko mēs varētu darīt, kā mēs varētu organizēt Eiropu tādā veidā, kas atļautu mums gūt uh, labākus panākumus un, uh, jā, lai tiešām cilvēkiem būtu arī darba liekumi un, eh, un lai nebaidzētu šeit katru sešus mēnešus eh, cilvēkiem būtu kaut kas kā jāmaina. Tas ļoti slikti nāk par sliktu sabiedrībai. Tas rada nabadzību un sociālo netaisnīgumu. Tā ir milzīga problēma. Un, eh, un tas tā notiek visur Eiropā. Mums ir jānodrošina tiešā nodarbinātība starp darba devējiem, darba ņēmējiem. Nevajadzētu šeit nekādus starpniekus iekļaut. Vai jūs eh, Eiropas komisijā to varētu atbalstīt? Un eh, jūs, kā komisārs atbild par darba vietām, vai jūs eh, atbalstīt šādu iniciatīvu, kur tikko aprakstīju? Paldies! Paldies! Atskungs! Dziękuję Pani Przewodnicząca. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos teikt paldies jums priekšādājiem ļoti labi, ka uzlūdzēti vicepriekšādājiem, vicepriekšādājiem paldies par to, ka viņš ir atnācis pie mums. Man sākotnējā tāda vispārīgā nostāja būtu, ka, jā, tas, ko jūs teicāt, tas izklausās ļoti labi, vicepriekšādātāja kungs. Par uh, iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem ka mums ir vairāk jāapvienojas un jākļūst spēcīgākiem un vērtībām jābūt svarīgākām nekā interesēm. Un uh, Eiropa pašlaik no krīzes uh, virzās ārā un veido nākotni, bet domāju, ka šie skaistie vārdi ir jāiztoko un jāattiecina uz ikdienas praksi. Jo rīcībām citādi nebūs tie pietiekami uh, pamatoti ar uh, rīcību. Varbūt tas pārāk retorisks jautājums, bet gribētu uzdot jums jautājumu vicepriekšētādē kungs. Vai šie ārējie izaicinājumi patiešām apvieno Eiropu? Vai, piemēram, par transporta direktīvu, tas faktiski sagrauj mūsu transporta plūsmas Eiropā, jo mums pašlaik veidos kaut kas tāds, kas kā divu eh, ātruma Eiropa un eh, Eiropas elites pagaidām mums tieši šādu variantu piedāvā, piemēram, par enerģijas paketi vai par mēslojumu direktīvu. Tas destabilizē mūsu lauksaimniekus un mūsu rūpniekus, vai arī kopīgā lauksaimniecības politika. Mums ir nevienlīdzība tiešajās subsīdijās, ir īpaši mazākas subsīdijas uh, lauksaimniekiem no vidus un austrum Eiropas eh, Nord Stream 2, vai tas tiešām mūs eh, vieno, vai šie ārējie izaicinājumi vieno mūs, varbūt tieši otrādi tas ir. Tas eh, veido pamatu mums šķelties mūsu noteikums bija daudzveidībā, būsim vienoti. Bet mēs nesaskatām to konkrētajā rīcībā. Otrakārt, jūs runājāt par sociālo pīlāru Eiropā. Mums vienmēr ir jāatceras un jāzina, ka saskaņā ar subsidētāts principu. Tas ir dalība valstu rīcībā nest atbildību par nodarbinātību un sociālo politiku. Jā, Eiropas komisija, Eiropas uh, Savienība ļoti atbalsta personālu, cilvēcisko kapitālu, darbiniekus, uh, Jā, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Stiprināt konkurences spēju Eiropas Savienības ekonomikā, bet, ja mēs pa daudz iejauksimies, tas varbūt būs kontraproduktīvi. Tādēļ gribētu jums uzdot jautājumu un uzsvērt, ka šīs rīcības ir jābūt labi jāsabalansē. Eiropas integrācijas sociālais progress, kā jūs to ļoti jauki noformulējat, jā, tas viss ir vajadzīgs, bet tādā līdzsvarotā veidā. Pēdējais jautājums par globalizāciju. Globalizācija, protams, eh, nozīmē, ka tā sniedz labumus, bet tas rada arī zinām apdraudējumu un problēmas. Godīgi sakot, pašreizējā globalizācija, kā tā tagad ir, mēs bieži vien redzam uzvarētājus un zaudētājus. Uzvarētājus, kas gūs labumu, uh, un zaudētājus, kas ir pakļauti uzņēmē darbības diktatūrai un uh, lielo kompāniju diktatūrai. Un uh, tas uh, atstāja ietekmi arī uz Eiropas sabiedrību. Mums nav patiešām patiesa tiesība, bet ir tā, ka stiprākais izdzīvo. Šie skaistie vārdi, tos vajadzētu arī atbalstīt ar konkrētām rīcībām, kas patiešām apvienotu un integrētu Eiropu, bet mums nevajadzētu atļaut Eiropai uh, kļūt par divu ātrumu eiro. Paldies! Paldies Hats kungam! Un noslēgumā došu vārdu vicepriekšētētē kungam. Bija daudz jautājumi, bet jūs noteikti mums sniegsiet eh, atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Paldies priekšēdētē. Mēģināšu vis apkopot dažādas jautājumus. Es baidos, ka Nevarēšu uz visiem detalizēti atbildēt. Iespējams, kā mana kolēģa Marijana Taisena varētu sniegt pat uz konkrētiem jautājumiem, pat labākas atbildes, bet mēģināšu darīt, ko varēšu. Sākšu ar globalizāciju. Jā, dažās valstīs, ne visās valstīs ir tāda uztvere, ka globalizācija rada uzvarētājs un zaudētājs, bet tas tā nav. Piemēram, priekšētātais kundzes valsts Zviedrija. Tā ir viena no labāk, labklājīgākajām sabiedrībām pasaulē. Ir pirmajās trešās vietās. Pirmajās trīs vietās. Iemesls, kādēļ Zviedrija ir tik labklājīga valsts, ir, ka tā ienāk daudz um, naudas no ārpuses. Zviedrija ir izcils piemērs kur uh, ārējā konkurences spēja, sociālā iekļaušana, sociālā labklājība, tas viss ir vienā paketē. Bez šādas sociālās iekļaušanas, sociālās drošības un iekļaujošas uh, attieksmes sabiedrībā Sviedrija nevarētu būt konkurences spējīga. Un otrādi raugoties, ja valsts nebūtu šāda konkurētspēja, tad uh, uzņēmumi nevarētu vienēt arī darboties citās valstīs. Tas ir uh, svarīgi, lai radītu ieņēmumu šādai labklājības sabiedrībai. Tas kā tāds piemērs. Tas ir skaidrs pierādījums, ka globalizācija nesašķēļ tautas. Viss ir atkarīgs no tā, kādā veidā dalība valstis izmanto ieņēmumus, ko tā var pelnīt no globalizācijas. Zviedrija ir pilnīgi atklāta, atvērta globāla ekonomika, un te pašā laikā tāda iekļaujuša sabiedrība. Tātad eh, ļoti cieši sasaist ar šiem abiem faktoriem. Tas ir tādēļ arī, kādēļ es ceru, kā politiķi pievērstu jautājumu, bet tiešām svarīgiem jautājumiem, nevis tikai spēlētāju atvērtību. Tad mums vajadzētu fokusēties, kāda ir apkārt sabiedrības struktūra, lai stiprinātu šo ārējo konkurētspēju. Tas ir veids, kādā atrisināt šīs reālās problēmas. Protams, tas arī ir taisnība, ka globālā konkurētspējā, protams, uh, ir kaut kāda faktora, kas neļauj izdzīvot tirgu dažiem uzņēmumiem. Tas, tas ir tādēļ, kādēļ mēs atsevišķi nozares subsidējam, kaut kādas ražošanas subsidējam vai investējam nākotnē. Tas ir līdzīgi, kā ne, pastāvīgai konkurencei vai pastāvīgai attīstībai. Jūs zināt, ka Roma, turklāt sabiedrībā, ir stiprināt šādu stabilitāti pretestības spēju un nodrošināt, ka cilvēki varēs pielāgoties un varēs eh, būt eh, radoši un lai tas radītu drošību nākotnē un lai nebūtu tā, ka viņi vienkārši saņem tikai no pasaules no ārpus, lai būtu tikai saņēmēji. Virzoties no. šādas uh, eh, nedinamiskas sabiedrības ir jāvirzās uz dinamisku sabiedrību, kas ir spējīga pielāgoties un pati var veidot savu nākotni. Vai esam vienoti vai nē? Protams, ka ir atšķirības starp uh, politiskajām partijām un dalībvalstīm. Bet es tomēr gribētu teikt, ka mēs esam vairāk vienoti nekā jebkad agrāk. Ir tādi jautājumi, kā piemēram bēgļu kvotas iemesls, kādēļ komisija liek priekšā to, ko mēs eh, liekam priekšā, tas pamatojas uz vērtībām. Mēs vēlamies aizstāvēt eh, cilvēkus, cilvēku dzīvības, un es domāju, ka ir godīgi sadalīt atbildību. Tas balstās uz vērtībām. Tāpat arī pamatiesības ir ļoti izšķirošs iedziens. Diemžēl ir, tagad ir laiki, Vismaz es personīgi neticu, ka Eiropas Savienība jebkad atgriezīsies pie tāda laika, kad uh, kāds varētu vērsties pret uh, pamatvērtībām. Cilvēktiesībām, manuprāt, šie laiki ir uh, beigušies, bet tomēr šis jautājums atkal parādies, un tas ir pamatjautājums. Mums ir problēmas ar šo pamatprincipu ievierošanā tiesiskumu, ja jūs neticat šādā tiesiskumam, jo Eiropas Savienība ir tiesiskuma telpa. Ja pat kāds saka, ka to var dažādi interpretēt, kas ir eh, tiesiskums, nu, tā nav nekāda kodolzinātne. Mēs, mums visiem ir, eh, mēs esam analizējuši instrumentus un uh, ir sistēmas, un, un mēs komisijā esam snieguši ieteikumus dalību valstīm izveidot uh, sistēmas, kas atbilstu labākiem prakses paraukiem un tiesiskuma principiem. Tātad par jauniešu garantijām un par nodarbinātības jautājumu un bezdarba jautājumu un par uh, izglītības jautājumiem. Tātad par šo bloku. Jā, tas tā ir, kā jauniešu garantija. Uh, darbojas eh, noteiktos gadījumos ļoti labi, bet savukārt citās eh, valstīs tās tik labi nedarbojas. Ko dara komisija? Ne tikai piešķīra resursus, bet mēs raugāmies un cieši sadarbojamies dalībvalstīm, lai palīdzētu dalībvalstīm ieviest un lai tas varētu mācīties no citiem, kas ir labāka prakses parauga, kā ieviest eh, pareizi un labi darba politikas jautājumus jauniešu garantijas kontekstā. Jā, daži kritika ir pamatota. Mēs raugāmies uz kādas ir kritiskās bāzes, ko tie saka, un mēģinām mācīties, lai palīdzētu dalībvalstīm ieviest labāk jauniešu garantijas. Dažās valstīs tas ļoti labi darbojas. Spānijas kolēģi jau, protams, zina daudz labāk nekā es, un uh, man tāds sajūta, ka Spānijā jauniešu garantijas iniciatīva ir novedusi pie zināmām izmaiņām un reformām nodarbināties politikā, kas jauniem cilvēkiem palīdz gūt labumu no darba politikas. Varbūt ar, ar to nepietiek, bet jebkurā gadījumā ir struktūrāls izmaiņas, kas ir saistītas ar jauniešu garantijām. Kvalitāte kļūst par svarīgāku jautājumu, ne tikai naudas summas, bet, eh, ja instruments ir eh, sabojājies, tad nelīdzēs neko tur uh, mēģināt mainīt. Tātad ļoti daudz ir atkarīgs arī no dalībvalstu vēlmes reformēt sociālo politiku struktūras un uh, nodarbināties politikas struktūras jauniešu nodarbinātība ir ļoti labi piemēri var, daudzās dalībvalstīs, kur, kuras varētu izplatīt. Tālāk par izglītības jautājumu. Jūs vairākas reizes arī jau to pieminējāt ja es būtu Eiropas diktators, tad pirmā lieta, ko es darītu, reformēt dalību valstu izglītības sistēmas tādā veidā, ka, lai reforma būtu tāda, ka sasniegtu vislabākos rezultātus. Tas ir centrs, tas ir izšķirošs jautājums visam Tas ir svarīgi jauniešiem, lai risinātu jauniešu bezdarba jautājumu, bet svarīgi arī sociālo taisnīgumu. Ja mēs laukāmies uz lauku apvidiem, Ribero kundze to pieminēja. Mums ir eh, sektora specifiskās politikas, eh, kur iekļauti lauku apvidi, bet mēs tāpat varam, varam uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos, ja mums būs īstenots horizontālās politikas adekvātā veidā, piemēram, izglītības politika. Ir valstis un reģioni, kur uh, izglītības uh, kvalitāte ir sliktāk lauka apvidos nekā pilsētu apvidos. Un faktiski tam nav nekāda iemesla, jo tur ir tādi paši skolotāji, viņiem ir tāda pati izglītības sistēma, apmācība un uh, faktiski būtu gatavība piedāvāt tādu pašu izglītību bērniem, bet, diemžēl, pašlaik tā nav. man personīgais darba uzdevums komisijā vai viens no darba uzdevumiem ir nodrošināt izglītības jautājumus un to pieskaņot eh, valstu rekomendācijām, ja tas ir nepieciešams, kur tas ir nepieciešams. Gribētu aicināt eh, pievērst lielāku uzmanību izglītības sistēmām un tāpat arī skolotāju apmācībai. Ir vairākas valstis, kurā Tas rada nopietnas izaicinājumus un problēmas. Dažreiz eh, tas var būt tā kā struktūrālas izmaiņas. Izklausās kā tāds alternatīvs projekts, un eh, tam bieži vien tam ir vajadzīgs daudz laiks, lai gadiem ilgi, lai mainītu struktūras. Bet, ja es, piemēram, ragoties uz Igauniju un Portugāli, tās ir divas valstis, kurām ir izdevies uzlabot izglītības uh, līmeni ļoti īsā laika periodā relatīvi. Uh, izārēk periodā. Tikai dažu gadu laikā pizas, šis pētējums Igaunijas, ap citu, jau pirmajās vietās, un Portugāla uzlaboja savus rezultātus, kopš struktūrālās reformas tika ieviestas pirms dažiem gadiem. Gribētu teikt, ka jā, jūs varat sasniegt labākus rezultātus pat samērā īsā laika periodā, ja jūs koncentrēties uz pareizajiem jautājumiem. Tas ir absolūti izšķirošs jautājums sociālajam taisnīgumam, taisnīgumam un konkurētspējai. Tas kļūst arvien vairāk svarīgāks, jo mums ir jāpielāgojas digitālajiem laikmetam. Tālāk daži vārdi par sociālo pīlāru un pusgadu. Kā jūs zināt, sociālā pīlāra loma ir noteikti principus sociālajam taisnīgumam, godīgam darba tirgum un taisnīgumu vienredzībai. Un mēs, raugoties uz šiem principiem, mēs paņēmam vērā arī valstu specifiskais ietiekumos situācijās. Un nav tā, ka viens vai risinājums der visiem. Tādēļ, ka sociālās struktūras ir ļoti atšķirīgas, darba tirgus ir specifisks, darba dalība valstis eh, pakalpojumu sektora atšķiras, eh, arī, piemēram, eh, nodokļu politika atšķiras, darba tirgus politikas praksēs atšķiras, tur ir starp dalību valstīm atšķirības, bet mēs tomēr vēlējāmies identificēt un noteikt šos izšķirošos principus, kurus mēs īstenotu, piemēram, šeit īstenojot pusgada procesu. Karī kundze izvirzīja jautājumu, ka varētu būt arī tāda situācija, kad sociāls pilārs ir pretrunā ar Eiropas pusgadu. Jā, vienmēr radīsies tādas situācijas, kad ir jānovērtē, kuras valstu ieteikumi ir vairāk svarīgi nekā citi. Nav nekas tāds melni balts. Gribētu atkal atsaukties uz Portugālu kā piemēru. Portugāle bija ļoti sarežģīta ekonomiskā situācija, bet tāpat laikā tā bija spējīga īstenot reformas izglītībā, un tagad tas nes augļus. Nu, nav tā, toreiz nebija tāda sociāla pilāra struktūra tajā laikā, bet, piemēram, ja jūs vēlaties koncentrēties uz konkurences spēju un sociālo iekļautību, un uh, eh, sociāla pakalpojuma kvalitāti. Un uh, izglītība ir daļa no tā. Tad nav tā, ka obligāti tur būtu pretruna ar, piemēram, fiskālo politiku, kas bija tieši pirms dažiem gadiem Portugālē ļoti svarīgs jautājums. Tātad eh, likumīgais šis status, juridiskais status pīlāram, tur ir uh, principu kopums, ko var pārnest uz konkrētajām rīcībām pusgada procesā. Un tam vajadzētu novest pie konkrētiem valstu ieteikumiem, rekomendāciju. Tātad kopīgā ekonomika, kopīgošanas un aprits ekonomika. Šajā sektorā ir uh, jāpiemēro tās pašas darba uh, tirgus eh, noteikumus un šajā kopiekošanas ekonomika, kopīga ekonomika, tas varbūt ir kādreiz atšķirīgi. Tas ir eh, pirms kāda gada mēs mēģinājām identificēt veidu, kā analizēt, vai jūs esat eh, darbinieks vai uzņēmējs, piemēram, Uber piemērs. Tur ir šī pati ekonomiskā platforma ja, piemēram, persona, kas izīrē savu apartamentu dzīvokli kādam citam, piemēram, dar, jā, līdzīgi kā Uberā tas ir, Airbnb un Uber. Mēs nevaram veidot eh, šajā kopīgajā ekonomikā, un tur pilnīgi viens pēc viena piemērot eh, klasiskos eh, darba, darba likumdošanu, jo tur ir tomēr atšķirīgs lauks. Minimālās algas jautājums, minimālo ienākumu jautājums Tas ir tāds uh, sarežģīts jautājums. Ja būtu minimālie ieņēmumi, tad tur vajadzētu arī sociālos pakalpojumus un sociālās uh, uh apdrošināšanas jautājumu un minimālo augu vajadzētu ņemt vērā. Šī kombinācija ļoti atšķiras starp dalībvalstīm. Mums nav tāds mandāts noteikt uh, minimālās augas valstīs Eiropas līmenī, bet minimālais ieņēmums tas bija kā tāda schēma, kā Eiropas pusgada jautājums. Un šogad bija desmit valstis, kur parādījās šis minimālo ieņēmumu jautājums. Un priekšlikums dalībvalstīm bija risināt šo jautājumu, jo jums ir struktūrāla problēma, ne, nevienlīdzības problēma. Dažreiz tas nozīmē, ka Piemēram, ir šis, eh, ja ir augstāks bezdarba līmenis vai ir sociālās eh, apdrošināšanas sistēmas, tas viss var būt pilnīgi atšķirīga situācija valstīs, bet komisija ir augā šeit uz šiem minimāliem ieņēmumiem, šiem jautājumiem daudz vairāk nekā pirms tam pievēršam tam uzmanību. Un mēs mēģinām identificēt noteikti struktūrālās problēmas atsevišķās dalībvalstīs un sniegt ieteikumus dalībvalstīm. Jā, šķiet, ka jau laiks vairs nav. Kuņevas kundze izteica ideju, ja sociālajie izdevumi vai nodarbinātības izdevumi, ja, ka tos vajadzētu izslēgt ārā no stabilitātes un izaugsmas pakta. Jā, tas tāds jau ilgā termiņā ir bijusi diskusija par to, kādiem ir jābūt noteikumiem. Nu, Šī ideja tradicionāli par to ir diskutēts investīciju sektorā. Ja investīciju izdevumi tiktu atskaitīti no stabilitātes un izaugsmas pakta, ir bijušas arī sarunas, viedokļu apmaiņas, ir tīpaši pirms diviem gadiem, ja, piemēram, militārie izdevumi tiktu izskaitīti ārā. Bet mans personīgais viedoklis par to ir, ka visi šie izdevumi tam visam vajadzētu būt valsts budžetā, un ja, ja ir deficīts valstī, tad tas ir deficīts vienalga, ko jūs tur izslēgsiet ārā no tabatāts un izaugsmas paktā. Mēģināšu drusku problematizēt šo atzinumu, drusku paskaidrot. Ja jūs visus sociālos izdevumus izslēgtu ārā, apmēram 60% no budžeta tie varētu būt tā apmēram lielākā daļā dalību valstīm. 40% no izdevumiem, tad skaitītos pie stabilitātes un izdevuma pats. Ja mēs sašaurinām uh, skatījumu uz nodarbinātību, tas parādās uh, uh, jautājumu par to, kas, nu, ko tad, kas ir svarīgi, kāda, uh, kādas kategorijas ir svarīgas, kuras tad ir jāskaita iekšā, kuras ārā. Un tad uh, liela daļa no izdevuma attiektos, protams, uz uh, nodarbinātības politiku tiešā veidā, arī izglītības, starp citu, vai arī izglītība visa vai tikai daļa no izglītības. un kas tad ir ne, bezdarba atbalsta schēma vai investīcijiem, tur ir ļoti sarežģīti nodalīt. Es negribu iebā, iebilst ļoti, bet tas ir tehniski ļoti svar, sarežģīti. Kāds princips tur ir pamatā? Tā pašā laikā, ja mēs uh, risinām sociālos problēmas, nodarbinātības problēmas, mums ir uh, jānodrošina ir uh, valsts finansējums, tāpēc, ka tas ir priekšnosacījums, lai gūtu panākumus un atvesļot to vidi. Jā, kas tad vēl? Šķiet, ka es eh, uz lielāko daļu no jautājumu atbildu vēl, bet vēl viens punkts. Man jāatgriežas pie izglītības jautājuma. Kādreiz ir jauki redzēt, ka pat komisāri dabū dažas idejas cauri. es izvērsu iniciatīvu ar ideju, kas tika pirms dažām nedēļām iekļauj par izglītības eh, jautājumu. Tātad mums būtu brīvprātīgas darba grupas dalību valstīm, kas vēlas reformēt izglītības sistēmas. Un ideja tāda bija, ka dalību valsts, kas vēlas uzlabot eh, skolotāju apmācību, piemēram, OECD plus komisijas pa, dienesti varētu sniegt uh, darba grupu iespēju, tehnisko atbalstu dalību valstīm, kas vēlas analizēt vājos punktus un stipros punktus un sniegt uh, padomus, ko vajadzētu darīt, kā varat izmantot labāko praksi, kāda jau ir savākta Eiropas Savienībā. Un tas ir uh, daļa no mūsu instrumenta kļuvusi. Ja jūs varētu atrast kaut kādu piemērotu veidu, lūdzu, varat vērsties pie mums, un tas ir tāds pakāpojums, ja vēlaties to izmantot, lai uzlabotu izglītības eh, kvalitāti vai skolotāju apmācību vai arodu apmācību. Tas ir svarīgs uh, punkts, lai varētu veidot stabilāku pilsonisko sabiedrību. Eh, paldies priekšādātāju, un uh, vēlu jums skaidrs vasaras augriežus. Tas Ziemeļvalstīs ir liels jautājums. Paldies! Jūs ievadvārdos teicāt, ka mums būs jāveido jaunā 27 valstu Eiropas Savienība, un mēs eh, nevaram turpināt kā līdz šim. Tas ir tiešām interesants izējas punkts mums, kas eh, tiešām vēlas veidot jaunu Eiropas Savienību. Liels paldies par eh, to, ka atvēlējāt mums šo visu laiku un arī atbildējāt uz jautājumiem. Paldies!